Godātie kolēģi, atvainojiet, ka nokavējos, bet katrā ziņā ļoti priecājos, ka šo pēcpusdienu mums ir publiskā uzklausīšana par sabiedriskā transporta nozīmi reti apdzīvotos reģionos. Un jūs visi zināt, ka mobilitāte, pārvietošanās ir ikdienas nepieciešamība katram Eiropas pilsonim, un tas ir iemesls, kādēļ mūsu parlamenta komiteja izvēlējās šo tēmu uzklausīšanai. Un, jāsaka, mobilitāte ir smērviela ekonomiskai attīstībai un Protams, tā ir arī svīra sociālam taisnīgumam. Tas, ja jums nav piekļuve mobilitātei, tas nozīmē statisks stāvoklis bez mobilitātes, un jums nepaveras visa pasaule. Un tā ir sociāla netaisnība. Vēl viens fenomens, ar ko sastopamies katru dienu, ir klimata pārmaiņas, līdz ar to tas prasa efektīvu sabiedrisko transportu. Ļoti bieži mājasaimniecībā ir divas automašīnas, it sevišķi lauku reģionos, un, protams, tas maksā daudz, Tas atstāja arī negatīvu ietekmi uz vidi un ceru, ka šī uzklausīšana ļaus mums gūt ieskatu par labākās prakses piemēriem, kādā veidā veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu un tīklu arī mazāk blīvi apdzīvotos reģionos. Un priecājos jūs iepazīstināt ar Paulu Teles, kas ir pilsētu un ciemu ar mobilitāte institūta priekšsēdētāja Portugālē, tālāk Matijas Landens, Varmlandes Zviedrijā reģiona atbildīgais par mobilitāti, tālāk Romants Šterba, asociētais profesors Prāgas Tehniskajā universitātē un atbildīgs par Čehijas dzelzceļa infrastruktūru. Un visbeidzot, Kristiānsena kungs, kurš ir administratīvais direktors platformā Mobiel 21 Beļģijā. Katram no jums ir 10 minūtes savam referātam, prezentācijai, lai runātu par izaicinājumiem, labās prakses piemēriem, un pēc tam sekos debates. Un sākam ar sievietēm. Vērts teleskundzei. Desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien visiem! Tas man ir liels gods un prieks būt šeit, pārstāvēt savu valsti un Mēs esam sabiedriskā labuma bezpēļņas organizācija, kas jau vairāk kā 20 gadus sadarbojas ar Portugāles valdību, pašvaldībām, lai veicinātu tādu atvērtu mobilitāti. Mobilitāte ir svarīgs faktors. Es pat teiktu, ka tas ir vienā līmenī ar nepieciešamību pēc mājokļa, uh, Un jāsaka, mobilitāte patiesi sagādā mums lielas bažas. Transporta infrastruktūra ir tāpat kā asinsvadi cilvēka ķermenī. Jā, mēs esam neliela valsts, bet tik un tā arī mums ir gan problēmas, gan panākumi. Kā jau teicu, mēs esam neliela valsts teritorijas ziņā, atrodamies Eiropas perifērijā, blakus Spānijai, Iberijas pussalā. Un neskatoties uz to, ka valsts nav liela, mums ir ļoti lielas atšķirības par reģioniem. Ziemeļi un dienvidi arī administratīvās struktūras tur ir atšķirīgas. Mums ir desmit miljoni iedzīvotāju un trīs ceturdaļas no viņiem dzīvo piekrastē. Un, protams, lielākās problēmas uh, mobilitātes ziņā mums ir gar Spānijas robežu, tātad tālāk iekšzemē. Bez tam 11% ir no cilvēkiem vairāk kā 75 gadi veci, 22% ir vecāki par 65 gadiem, 17% ir kāda fiziska invaliditāte, un tas nozīmē to, ka patiesi ir nepieciešams domāt arī par šo cilvēku mobilitāti. Arī attīstība nav visā valstī vienmērīga. Līdz šim nav skaidri nodefinēts, kas ir zema blīvuma apdzīvotas vietas, bet katrā ziņā zaļā krāsā to mēs uzskatām par reti apdzīvotām teritorijām. Daudz esam izmantojuši arī nacionālo kohēzijas plānu. Portugālē zema blīvuma teritorijās ir vairākas problēmas, piemēram, iedzīvotāji dodas dzīvot uz pilsētām, līdz ar to paliek tikai vecāku gadagājumu cilvēki, tāpat eh, trūkst kvalifikācija iedzīvotājiem tāpat nav šo te centru, pilsētu, tāpat trūkst dažādu iekārtu šiem kolektīvajiem pakalpojumiem un tam līdzīgi. Līdz ar to ir ļoti daudz bezdarbnieku šajos reģionos. Tāpat arī iedzīvotāji nav iesaistījušies intensīvi un aktīvi sabiedriskajā dzīvē. Portugāle uzskata, ka šādas teritorijas ar zemu iedzīvotāju blīvumu nav arī populāri galamērķi. Ļoti Bieži tas nāk kopā arī ar ekonomisku pagrimumu. Un jāsaka, runājot par mobilitāti, arī tur mēs varam saskatīt, ka ir savā ziņā divas Portugāles. Ir daļa, kur ir ļoti spēcīgi attīstīts uh, sauzemes ceļu tīkls, tātad galvenokārt piekrastes reģioni, uh, Un arī dzelzceļš tur ir pietiekami attīstīts, salīdzinot ar dienvidiem un tālāk iekšzemes reģioniem. Diemžēl dzelzceļa infrastruktūra ir novecojusi, mums nav ātra vilcienu, Protams, ka daudz kas ir atkarīgs arī no politiskiem lēmumiem, praktiski nav privātās līdzdalības dzelzceļa infrastruktūrā. Un jāsaka, šobrīd Portugālē politika ir beidzot sapratusi, ka ir jāstiprina arī dzelzceļa tīklus, un esmu ļoti priecīga par to, ko mēs varam redzēt šobrīd. Jā, Zema blīvumā teritorijas zaudē iedzīvotājs, līdz ar to nav arī pieprasījuma pēc sabiedriskā transporta. Tas rada arī problēmas ar izdevumiem, ar ilgtspējību, cenšamies racionalizēt uh, pieejamos līdzekļus, Un jāsaka, ka jā, reisu skaits samazinās. Tālāk runājot par juridiskajiem aspektiem. Redzam, kādas ir Eiropas ambīcijas. Mums ir desmit gadi, lai pielāgotu savu transporta sistēmu un attīstītu to līdz Eiropas līmenim, bet jāsaka, mēs savu mājas darbu neesam izpildījuši. Un Patiesībā pēdējos desmit gados nav nekas daudz noticis, tikai pēdējos trijos, četros gados ir redzama zināma aktivitāte. Tagad arī sabiedriskā transporta organizēšana ir nodota pašvaldību rokās. Mūsu valstī nav reģioni, administratīvās teritorijas ir tādas, kur apvienotas aptuveni 15 pašvaldības ar kādu lielāku pilsētu. Katrā ziņā sabiedriskā transporta problēmas lielā mērā ir saistītas ar juridiskiem aspektiem. Mēs nevēlamies, lai pēkšņi vienā dienā nebūtu vairs sabiedriskā transporta konkrētos reģionos, bet, diemžēl, nav notikusi plānošana, prognozēšana un būtībā ir ļoti daudz trūkumu. Šobrīd visos līmeņos notiek darbs, lai trūkumus novērstu. Svarīgi, lai arī Eiropā atbalstītu Portugāli, sekotu līdzi, cik rūpīgi tiek izpildīti solījumi. Tajā pašā laikā ir jānorāda arī citām valstīm, cik svarīgi ir plānot ceļu un transporta tīklu. Un piedāvātie pasākumi galvenokārt ir saistīti ar ilgtspējīgu pilsētu mobilitāti. Tam ir jāizstrādā attiecīgi plāni un plānos ir jānorāda visi mobilitātes veidi. Pie šādiem plāniem strādā visas Eiropas pilsētas. Mēs ļoti labi apzināmies, kādi ir trūkumi, Portugāles plānos. Ir valstis, kuru šādi plāni nav obligāti, bet tik un tā situācija ir labāka nekā Portugālē. Mēs strādājam ar sabiedrisko transportu, ar autostāvvietām un tam līdzīgi. Katrā ziņā visai sistēmai ir jābūt daudz funkcionālai. Jādomā par uh, autobusu pieturām, lai tās būtu zem jumta, kur jums ir iespēja patvērties no saules un lietus un tam līdzīgi. Tālāk katrā pašvaldībā ir arī atsevišķa mobilitātes programma, bet jāsaka, ka tie bija tādi atsevišķi pasākumi, kas nebija balstīti uz konkrētiem pētījumiem, vienkārši um, īstenoti, lai iegūtu naudu no centrālās valdības. Bet tie nav ilgtermiņa risinājumi. Mūsu teritorija ar zemu iedzīvotāju blīvumu ir ļoti liela, un tāpat mēs redzam, ka autobusi atsevišķos maršrutos tie pārvadā ļoti nelielu skaitu pasažieru, tas arī nav ilgtspējīgi. Mēs noteikti vēlamies mācīties no citām Eiropas valstīm, lai varētu veidot elastīgāku savu transporta sistēmu. Nākamais pasākums ir piekļuve un universālums. Proti, lai arī cilvēki ar invaliditāti vai vecāku gadagājumu cilvēki varētu izmantot sabiedrisko transportu. Pilsētas visbiežāk ir ļoti modernas un piemērotas arī cilvēkiem ar invaliditāti, bet uh, lauku reģioni un to transporta sistēmas tādas nav. Arī te mēs redzam, ka neesam vēl Eiropas līmenī. Ceturtais pasākums ir veicināt pakalpojumu pieejamību. Ja kādā teritorijā dzīvo neliels cilvēku skaits, tad mums jādomā, kā nodrošināt publiskos sabiedriskos pakalpojumus, jāiesaista privātais sektors, lai, teiksim, viņi piedāvātu veselības aprūpes pakalpojumus un tam līdzīgi. Šī te mobilās poliklīnikas uh, Un visbeidzot, piektais pasākums. Visvairāk teritorijas ar zemu blīvumu iedzīvotāju skaitu ir pierobeža, Spānijas pierobeža, kur atrodas diezgan lielas Spānijas pilsētas. Un mēs vēlamies veidot tādus plānus transportam, kur mēs varētu izmantot arī Spānijas šīs lielās pilsētas, tās integrēt savos transportu plānos. Mums ir arī daži jau labi sadarbības piemēri, un tie būtu tie pieci pasākumi, ko es vēlējos uzsvērt. Pie dažiem šobrīd strādā arī Portugāles valdība ļoti intensīvi, Protams, dekarbonizācija arī ir svarīgs mērķis. Domāju, ka Portugāla ir izniekojusi ļoti daudz laika, bet šobrīd jau pašvaldības ir tās, kuras cenšas virzīt darbu. Un cerams, ka mums izdosies vēl ielikt šajā aizejošajā vilcienā. Vēlamies saprast, ko dara arī citi Eiropā. Paldies! Paldies par šo prezentāciju, par jūsu situāciju Portugālē. Tagad došu vārdu Landina kungam uz desmit minūtēm. Yeah, Paldies! Es eh, sabo, strādāju sabiedriskā transporta iestādē Vermlandē Šķiet, ka tagad strādā. Mēs atrodamies Ziedvijas rietumos, blokus robežai ar Norvēģiju. Vērlandē ir apmēram 281 tūkstotis iedzīvotāju, 17,6 iedzīvotājus kvadrātkilometru un lielas atšķirības arī um, blīvumā - 62 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru līdz 3. Apmēram 50% e, iedzīvotāji ir Karlstadē un ap to, un 40% iedzīvotāju dzīvo zemes iedzīvotāju blīvuma uh, zonās. 10% ciematu ir līdz to, apmēram nu, teiksim, līdz 1000 iedzīvotājiem, un 30% ir mazāk nekā 200 iedzīvotāji. Tātad tās ir gana plašas teritorijas. Runājot par autobusu pieturām un dzelzceļa stacijām. Tātad 251 eh, tūkstoši iedzīvotāji dzīvo eh, līdz 1500 metriem no pietuvas, 89,4% no iedzīvotājiem. Dažiem uh, nav šādu uh, iespēju katru dienu izmantot to, tos pakalpojumus. Ja jūs aplakojat pietuvas, lai katru dienu dodos do, turp un atpakaļ, uh, katrā virzienā Eh, nu, tie 76% iedzīvotāji, kas to var izmantot apmēram. Tā tad ir atlikušie 24%, un ko mēs varam darīt viņa labā. Un tas, ko mēs darām, mēs saistām savā starpā un attīstām augstas kapacitātes sabiedrisko transportu starp pilsētām un reģionā, un uh, samazinām uh, uh, uh, zemes kapacitātes sabiedriskais transports, kas eh, nogādā um, iedzīvotājus uz um, pārsēšanās punktiem, uh, kur ir arī šajos pārsēšanās punktos ir uh, arī automobīļu parki, un tad no turienes var turpināt ceļot sabiedrisko transportu. Un tas šodien ir efektīvākais veids, kā nodrošināt piekļuvis sabiedriskajam transportam atsevišķos reģionos skatoties uz nākotni, rītdienu mēs turpināsim uzlabot augstas kapacitātes sabiedrisko transportu starp pilsētām. Mums ir samērā labs uh, uh, kopumā Ven, uh, Venlandē um, transports, bet ir arī tās saucamais sabiedriskais transports pēc pieprasījuma ārpus šīm galvenajām uh, maģistrālajām ceļiem. Uh, Un uh, šeit uh, jāskatās uz iespējām, kādas mēs varētu attīstot. Noteiksim uh, smartphone, lai to izsauktu. Un jūs varat izsaukt transportu, kas ierodas pie jūsu durvīm. Ir arī uh, koplietošanas automobīļu iespējas līdzbraucēju statusā. Atsevišķos zonās Zviedrijā ir šādas iespējas, bet kā mēs varam uzlabot šo transportu, tas ir jautājums. Un šeit uh, ir runa gan par uh, sabiedrisko transportu pēc pieprasījuma, lai, eh, gan arī par uh, partnerības iespējām. Uh, aplūkošu divus gadījumus, divus, kā mēs strādājam šodien. Pirmais gadījums uh, - tātad bruģējot ceļu uz nākotni, nē trafika zviedru valodā. Tas ir eksperiments par to, cik izmaksās Uh, uh, automobīļu kapacitātes izmantošana salīdzinot ar šodienu. Uh, šai gadījumā mēs runājam par skolu autobusiem, piemēram, un taksometru pakalpojumiem, personām ar invaliditāti, un ja mēs var, vai mēs varam izmantot šīs iespējas, ja tās netiek pilnībā izmantot šodien. Tas ir, ja tas eh, būs iespējams, tad apmēram 800 tūkstoši eiro gadā tas izmaksās. Um, nu, bet ja mums ir ierobežotas iespējas, tad, eh, nu, kā jau es teicu, principā vajag šajā gadījumā rezervēt iepriekš, Uh, un tad nu, jārēķinās ar dažām stundām priekšpusdienā un dažām pēcpusdienā, kad mēs varam nodrošināt iepriekš minēto transportu. Vēl viens gadījums, kas ir vasarā, ciematā, kas sauc Fagarosa, kas eh, kur ir 442 iedzīvotāji, un iedzīvotāju blīvums ir 6,14 iedzīvotājs kvadrātkilometru. Tā ir no, daļa no inter, Eiropas Interreg projekta. Te ir kombinētās mobilitātes iespēju izmantošanas variants, tā ir sadarbība, kurā piedāvā a, privātos automobīļus šajos reģionos, un īpaši interesanti šeit ir Eh, lai mēs runātu ar iedzīvotājiem, eh, lai redzētu, ko mēs varam darīt, kādas ir nepieciešamības pēc transporta un kā mēs varam nodrošināt šo sabiedrisko transportu. Mums ir regulāras tikšanās ar, ar eh, iedzīvotāju asociācijām un vēl interesanti ir šī sadarbība. Ja jūs, piemēram, strādājat vietā, no kurienes līdz jūsu mājām 35 minūtes jābrauc ar automobīli, tad ir, ir iespējams, piemēram, iekāpt vilcienā un aizbraukt uh, līdz tuvākajai stacijai, un tad ar skolas autobusu turpināt eh, tālāko ceļu. Tas ir tā sabiedriskā transporta risinājuma variants. Nu, tad jums nav nepieciešams izmantot savu individuālo transportu, eh, tāpēc, ka šāda alternatīva tiek piedāvāta. Eh, jautājums ir par efektīvāku skolas autobusu izmantošanu. Mēs nevaram iepriekš jau šodien zināt, vai katrs skolnieks nu, šorīt brauks uz skolu vai nebrauks. Un, nu, lai viņam tas nozīmē, ka ir grūti piedāvāt brīvās vietas, ko varētu citādiem nolūkiem izmantot. Bet katrā gadījumā tā ir daļa uh, no projekta skatīties, vai ir šādas brīvās vietas, iespējas, un ja ir, tad jūs varat braukt ar skolas autobusu, uz kurien jums ir nepieciešams. Un te mums ir karte, kurā jūs varat aplūkot, kā, pa kādiem maršrutiem pārvietojas skolu transports. Eh, piekļuve sabiedriskajam transportam, ja mēs izmantojam arī skolu autobusus. Un visbeidzot, mums, protams, ir izaicinājumi visā šai kontekstā. Viens ir finanšu izaicinājums, nepieciešamas finanses, lai nodrošinātu labu sabiedrisko transportu. Šajā reģionā tas ir diezgan dārgi. Mums vajadzīgi E, arī izmēģinājuma projekti, lai atrastu jaunus risinājumus. Un e, mēs vienmēr varam rīkoties nedaudz labāk. Un e, jāiesaistās, iemazot visu, vēl vairāk privātais sektors šajā jautājumā. Un tad jautājums ir arī, kādas šīs sistēmas daļas var mums, eh, par kurām daļām mums jāuzņemas atbildība, lai eh, nodrošinātu efektīvu un labi darbojošu sabiedrisko transportu. Eh, Šai sadarbība ar jauniem partneriem, kā koplietošanas automašīnas, koplietošanas velosipēdi, ciemata kopienas skuteri un tā tālāk. Ja mēs varētu labāk sadarboties, tad iespējams mēs varētu uh, nonākt pie lielākas efektivitātes sabiedriskā transporta jomā. Paldies! Merci beaucoup pour votre. Man paldies par šo prezentāciju, par jaunumiem, kādus es iepriekš nekad nebiju dzirdējis, it īpaši šis eh, piemēram, svaigu augļu eh, nodošana rīcībā. Labi, tad Turpināsim. Romāns Štarbas kungs, desmit minūtes. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, vás seznámil s integrovaným dopravním. Paldies, dāmas un kungi. Es runāšu par integrēto sabiedriskā transporta sistēmu centrālās Bohēmijas reģionā. Tas ir e, pie Prāgas. Prāga un tās perifērija. Un e, šeit notiek darbs pie sabiedriskā transporta integrācijas. Es jūs iepazīstināšu ar šo sistēmu, dažādiem tās aspektiem, vispirms teritorija. Šeit jārunā par reģionālo struktūru, tālāk infrastruktūra transportam, kā jābūt efektīvai, lai varētu to labi izmantot, sabiedrisko transportu varētu labi izmantot. Eh, sistēmas eh, centrā tās mugurkauls eh, ir tas, lai, lai būtu vismazākā ietekme uz vidi. Tālāk es aplūkošu integrētos savienojumus starp reģioniem – Rakovnikas reģions un perifērija. Tālāk tiesību akti, tad runāšu par uh, sabiedriskā transporta sistēmu, integrācijā dažādiem transporta veidiem, sabiedriskā transporta piedāvājums kopā ar, uh, piemēram, parkingu, lai varētu tālāk izmantot kop lietošanas automobīļus un beigās nākšu klājā ar dažiem ieteikumiem. Vispirms teritorijas apraksts. Mēs atrodamies tiešām Eiropas pašā sirdī. Centrālā Bohēmija ir Čehijas pašā centrā. Kopš Berlīnas mūra krišanas šis reģions ir būtiski attīstījies Tur ir apmēram 30% no valsts iedzīvotājiem. Protams, centrā ir Prāga, kur ir daudz darba vietu. Infrastruktūras transportam, uh, ir, būt, tam vajadzētu pielāgoties situācijai, ja diemžēl tā tas nav noticis. Jā, modernizācija un paplašināšanās runājot par transporta kapacitāti nav notikusi. Un piedāvājums neatbilst pieprasījumam. Līdz 2000. gadam reģioni bija sadalīts šādi 12 apriņķi, pēc tam tika mainīta eh, administratīvā sistēma, un tagad ir centrāla Bohēmijas reģions ar Prāgu centrā. Jāsaka, centrāla Bohēmijas reģions ir ļoti īpatnējs, jo arī šī reģiona pārvaldības iestādes, administratīvās iestādes atrodas Prāgā. Šeit eh, reģionā dzīvo 1,4 miljoni iedzīvotāji un teritorija aptver 11 tūkstošus kvadrātkilometru. Tā kā 12 apriņķi tagad tika sapludināti vienā lielā reģionā, ir novedis pie tā, ka mums ir pašvaldības ar paplašinātām pilnvarām vai paplašinātu atbildību. Proti, nav jums vienmēr jādodas uz Prāgu, lai nokārtotu administratīvos jautājumus, Līdz ar to attālums līdz tuvākajai valsts iestādēji nav tik liels. Runājot par visblīvāku apdzīvoto reģionu, tās ir no Prāgas uz rietumiem un viszemākais iedzīvotāju blīvums ir tātad Rakovnika. Jāsaka, ka centrāla Bohēmijā dzīvo galvenokārt cilvēki, kuri strādā pilsētā, galvaspilsētā, Prāgā, jo tur ir vislielākās izredzes iegūt labu darbu. Rakovnik pilsēta, diemžēl, ir palikusi novārtā, jo ar to nav labu vilciena dzelceļu savienojumu. Starp Prāgu un Rakovniku būtībā jūs varat Rakovnikā nokļūt tikai ar autobusu vai ar savu personīgo transporta līdzekli, un līdz ar to tur ekonomika neattīstās. Ceļu un lielceļu ātrgaita šoseju infrastruktūra. Lilā krāsā tie ir ārkagaitas autoceļi centrāla Bohēmijas reģionā. Un arī te mēs redzam, ka Rakaunika uz turieni principā neved ātrgaitas ceļi. Un Līdz ar to attiecīgais apvidus nav pievilcīgs dzīvošanai. Attālumi starp Rakovniku un Prāgu tie ir 70 km. Attālums, ko jums būtu tad katru dienu jāmēro, lai nokļūtu darbā. Ja tas būtu dzelzceļš, jūs varētu ar vilcienu braukt, kurš parasti brauc. Tātad parasts vilciens, bet vidējie attālumi, ko cilvēki pārvar dienā ar vilcienu, ir 120 km. Šeit jūs redzat dzelzceļa tīklu, sliežu ceļus, Prāga un centrāla Bohēmija – ietilpst vienā un tajā pašā eh, tarifu zonējumā. Tātad ir nepieciešams pirkt tikai vienu biļeti. Biļetes var iegādāties ne tikai papīra formātā, bet arī lejuplādēt aplikācijā. To piedāvā mm. dzelzceļa uzņēmums. Tāpat ir arī virtuālās vilciena biļetes, kuras jūs varat lejuplādēt savā bankas kartē, kredītkartē. Tātad vilciena pasažieri var izmantot to, kas viņiem ir ērtāk, un lejuplādēt savu biļeti. Rakovnik apriņķa integrācijā atpaliek, un tas saistīts ar infrastruktūras nesamību. Katrā ziņā, sākot ar 19. gada 15. decembri, mēs darām visu, lai rakavnika apriņķis arī būtu pilnībā integrēts apkārtējos uh, transporta tīklos. bet jāsaka, ka tas ir valsts pasūtījums, tā nav privāto piedāvātāju iniciatīva. Pašvaldības diskutē ar iedzīvotājiem, noskaidro vajadzības, un tad tiek izveidots maršruts, noteikts kursēšanas biežums, lai cilvēki, teiksim, varētu doties uz darbu, valsts iestādēm, bērni uz skolu. šajā apriņķa centrā. Rakovnik, jūs varat arī pārsēsties, tā tad ir šie savienojumi. Viena no sabiedriskā transporta maršrutiem, viens no autobusu maršrutiem iziet arī ārpus uh, pilsētas robežām. Katrā ziņā rakovnieki ir svarīgs, tad pārkāpšanas punkts. Cenšamies ieviest vienotu standartu sabiedriskajām transporta un piedāvāt alternatīvu individuālajiem transportām. Te jūs redzat, kā ir integrēts dzelzceļš. Kā jau teicu, dzelzceļa sistēma nav labi attīstīta, tā radās pirms 160 gadiem, nav tikusi paplašināta, pa tiem sliežu ceļiem nevar braukt ātra vilcieni, tur valstī vēl ir ļoti daudz darāmā, nepieciešams lielas investīcijas, lai arī dzelzceļš šajā reģionā attīstītos. Un te vēl paskaidrošu, kādi ir valsts mehānismi, kā valsts iejaucas sabiedriskā transporta nodrošināšanā. Mēs balstamies uz regulu 1370 šērsvītra 2007 par sabiedrisko, sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Un ir izstrādāta arī valsts koncepcija attiecībā uz sabiedriskā transporta attīstību. Tas stāsties spēkā 20. gada 30. septembrī. Tāpat ir sabiedriskā transporta pakalpojumu plāns, kas ir spēkā kopš 2012. gada 1. janvāra ļoti svarīga mums ir savienojumi un savietojamība, kā arī e-biļetes, tiek sludināti konkursi, lai, teiksim, arī invalīdiem tiktu nodrošināts pārvietošanās iespējas. Tāpat ir arī noteikts, cik veci drīkst būt autobusi. Tālāk arī atlaides bērniem un studentiem. Bērni līdz sešu gadu vecumam brauc vispār bez maksas, studenti un bērni līdz 15 gadiem, kā arī seniori virs 65 gadiem, viņiem ir atlaide 75% apmērā. Un valsts katru gadu dotē to 75 miljardu apmērā. Vēl ņemot vērā, ka centrāla Bohēmija atrodas pietiekami tālu no mm, Prāgas, tad jāsaka, ka mums ir nepieciešams dotācijas. Te jūs redzējāt arī attālumus, ko cilvēki mēro katru dienu, lai ierastos Prāgā darbā. tad tas ir privātie transporta uzņēmumi, kas būtībā mums arī daudz palīdz. Lielas paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Paldies par šo ļoti bagātīgo prezentāciju. Es zinu, ka nav vienkārši ievērot atvēlēto laiku. Jūs tiešām esat um, ļoti interesēta šajā jautājumā, tāpēc tas nav vienkārši. Un visbeidzot, Grijans Kristiansen kungs. Te cik tāli ir, cik tāli ir tikusi šī um, Beļģijas platforma Mobila 21? Lūdzu, liels paldies! Paldies par uzaicinājumu uz jūsu komiteju. Es vēlētos šodien un uh, ceru, ka ļausiet arī runāt par lietotāju pieredzi. Uh, tieši no lietotāja viedokļa, kas izmanto sabiedrisko transportu. Vispirms es uh, Eh, aicinu iedomāties, teikt eh, ne jaunai darba vietai, izglītībai vai kādai jautrai aktivitātei, bet jums ir jāatsakās, jūs vienkārši nevarat tur nokļūt. Nu, tā ir ikdiena aizvien lielākam skaitam cilvēku. Un jāteic, ka tā tiešām ir ikdienas rutīna, mēs veicām pētījumus, un tas ir arī tas, ko esam secinājuši, konstatējuši lielākajā daļā Eiropas valstu. Un tiešām tas ir ļoti žēl mūsu skaistajā projektā, kas saucas Eiropas Savienība, ir tiesības brīvi pārvietoties, līdz ar to šai situācija tiešām ir apkaunojoša. Um, ir tā tad. Uh, mobilitāte, tā ir droša mobilitāte, jābūt ekoloģiskai, pieejamai, taisnīgai, un mēs runājam par pieejamu un, un tādu mobilitāti, ko tiešām varam atļauties. Un tad te nonākam pie eh, tā, ko mēs saucam par transporta nabadzību, par nespēju izmantot eh, sabiedrisko transportu. Uh, Un mums ir jāatrisina šīs problēmas, lai atrisinātu šo transportu nabadzību. Mūsu mobilitātes sistēmas šodien tiešām vairāk soda cilvēkus, kur nevar atļauties iegādāties automašīnu, vai, piemēram, kāda invaliditātes dēļ vai cita apsvēruma dēļ, viņi nevar nokļūt līdz sabiedriskajam transportam un pārvietoties ar to. Tās ir arī galvenais izaicinājums teritorijās, kur maz iedzīvotāju. Viņi, ja nevar atļauties automašīnu vai nevarat piekļūt transporta līdzekļu, līdzekļiem visvairāk cieš no šīs transporta nabadzības - 16,7%. Šis skaitlis e, tieši ir tik daudz cilvēki, kas dzīvo uh, nabadzībā. Ar zemiem, ļoti zemiem ienākumiem. Ienākuma nabadzība varbūt nav labākais indikators, kas norāda uz transportu nabadzību. Arī jo, turīgie uh, var būt šī pārvietošanās problēma ar Bet uh, mums ir jārunā par uh, masturīgajiem, jo 16,7% nozīmē ļoti daudz cilvēku. Vēlreiz nabadzība, atgriežos pie tā, nabadzība uh, veicina sociālo izslēgšanu. Tas ir tāds uh, tīkls, kas izskatās tieši kā pašlareiz uh, attēlā. Un tad um, uh, mobilitātes iztrūkums ir šis sarkanais diegs. Uh, Eh, nabadzīgie cilvēki, kuri nevar izmantot mobilitāti, un tad mēs redzējām, 90% no šiem cilvēkiem apliecina, ka mobilitātes problēmas, eh, problēmas nespēt pārvietoties, ir tik tiešām viņu ikdienas problēma, ar ko viņiem ir jātiek galā, un tiešām runa ir par lielu skaitu cilvēkiem. Uh, Tad no nu, pētījumā ir veikti vairāki secinājumi, kā mobilitātes problēmas noved pie sociālās izslēgšanas un nabadzīgie cilvēki pārvietojas un ceļo mazāk mm, nekā jūs vai mēs. Un otrs novērojums, tas ir optimistiskāks, ka nabadzīgie cilvēki pārvietojas zaļāk, vidē draudzīgāk nekā mēs. Nevis tāpēc, ka viņi to izvēlas, bet uh, um, nepieciešamības dēļ, principā viņiem cits izvēles nav. Tad kāds ir, ir gala mērķi, ko ir grūtāk sasniegt? Vispirms jau tad, tad uh, tā ir darba vieta, uh, piekļuve darba tirgumu šim, šiem cilvēkiem ir izšķirīgi tālāk ģimene draugi, hobiji, veselības aprūpe un arī dažādi galvenmērķi kombinācija un visbeidzot, protams, izglot, izglītība un apmācība. Ir uh, to sešu um, Tie seši punkti, kur visgrūtāk sasniegt tālāk par flāmu darba tirgu, es tiešām nokrītu no krēsla, izlasot pētījumu rezultātus Limburgas provincē. Vairāk kā 20% no darba vietas sasniedzam vienu stundu braucot ar automašīnu. Un nu, ar sabiedrisko transportu nepieciešams vairāk kā stunda. Uh, un tiešām uh, Flandrijā, kur mēs nevaram runāt par uh, Uh, mazapdzīvotām teritorijām, jo tur visas teritorijas ir blīvi apdzīvotas, tiešām tas ir uh, uh, satraucoši. Un arī, ja jums nav arī braukšanas tiesības, tie jūs arī nevarat iegūt darba vietu. Un tad arī viena no šausmināšākiem rezultātiem mūsu pētījumā ir tas, ka uh, Eh, ja jums nav automašīnas, tad eh, jums vajag sešus mēnešus vairāk, eh, lai atrastu darbu vietu, nekā jums būtu automašīna. Un tad izglītība patiesībā vairs nav noteicošais kriterijs, lai iegūtu darbu, bet vai jūs vispār varat nokļūt līdz šim darbam, tas ir pat ir vēl izšķirīgāk nekā izglītība. Tiešām es biju šokēts. Mēs pārbaudījām šo skaitļus vairāk kārt, bet nu tie bija visai skaidri. Nu tad kādi ir galvenie šķēršļi, ar ko saskaras? Eiropas cilvēki, mēģinot izmantot mobilitātes sistēmu, nepārsteigs tas, ka nav finanšu resursi, tad, tad pirmais šķērslis, bet arī nav transporta līdzēkļu, ir ļoti slikti savienojumi, nav automašīnas, nav uh, uh, autobusu pieturu, fiziski ierobežojumi, bet arī kompetenci trūkums nevaru izlasīt, nevaru saprast pa, sabiedriskā transporta sistēma, kāds darbojas, nav arī kompetences, piemēram, uh, Arī uh, Flandrijā joprojām vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku nemāk braukt ar riteni, un es kā flāms to vispār nesaprotu tādā eh, reģionā kā Flandrijā. Un tad um, mums ir arheoloģija pilsēta, kas atrodas no Lēvenes 12 minūtes ar vilcienu. Uh, ar vilcienu tur ir ļoti ātri var aizbraukt, bet uh, Eh, cilvēki nebrauc ar vilcienu, viņiem ir bail, viņi nezin, kāda būs savienojumi. Tā tad nav informācijas, bieži vien arī nav infrastruktūras un visai liela diskriminācija. Un tas arī ir ļoti liels šķērslis mobilitātei. Tālāk par kritiskiem jautājumiem, kad runājām par šīm, ar šīm 150 sociālajām institūcijām. Protams, piedāvājums mobilitātes sistēmā Uh, nabadzīgāk, masturīgāk cilvēki strādā uh, tādus uh, darbus, kas nav ierastajos darba laikos. Nu, piemēram, jāpamet māja piecos no rīta, un tur ar sabiedrisko transportu varētu būt problēmas, jo, piemēram, Flandrijā sabiedriskais transports sāk kursēt sākot ar septiņiem, astoņiem. Uh, Tālāk izmaksas jautājums Beļģijai tāda sistēma, ka jūs varat arī saņemt nelielu kompensāciju, arī Čehijas kolēģis par to runāja. Jā, bet par to ir jāzina, iespējams, par to ir uh, jāpresa, tāpēc ir jābūt automātiskām tiesībām uzreiz saņemt šo kompensāciju vēlreiz prāsmes, kā braukt ar riteni, uh, kā izmantot sabiedriskā transporta sistēmu. Uh, Arī tad, jā, mobilitāte ir pakalpojums kā viens risinājums. Jā, tas varētu būt viens no risinājumiem, bet jums ir eh, jābūt uh, prasmēm un zināšanām par šiem pakalpojumiem. Arī dažkārt uh, nepieciešams viedais telefons, lai vispār to varētu izmantot, un uh, līdz ar to cilvēku, kuriem nav šāda viedās rīts, arī ir grūti apgrūtinot grūtākā situācijā, un tad informācija ir nu, jānodrošina, lai zinātu, kādas ir opcijas. Tad, nu, transporta problēma, nabadzība tiešām ir uh, liela problēma. Tālāk šī dalītā mobilitāte Bet daudz mēs runājam par šo koplietojumu, mobilitāti, jā, tā ir daļēji, daļējs risinājums, jūs vairs neesat īpašnieks, tas maksā lielu naudu, bet tad arī ir prasības, nu, piemēram, nepieciešama kredītkarte, lai varētu izmantot koplietošanas mobilitāti, bija daudziem cilvēkiem nav kredītkartes, ir digitālā, joprojām šīs atšķirības. Jo, nu, piemēram, Briselē informācija par dažādām sistēmām grūti atrodama. Uh, arī tīkls ir visai ierobežojošs. Tālāk. Mēs uh, esam iesaistījušies šajos projektos. Uh, jums nav jāizlas viss šīs saraksts, lai uh, redzētu, kā uh, masturīgie vispār netiek pārstāvēti šai sarakstā. Cilvēki, kas nemāk lasīt, vispār nav integrēti šai sarakstā. Tad mēs kā kopiena, mums kā asociācijām pie tā ir jāstrādā. Ko mēs varam darīt? Mēs varam, protams, iesaistīt masturīgos cilvēkus. Uh, apmācībā, mums ir arī jāstrādā nabadzības tīkliem, lai viņi zina, kur ir šie cilvēki, uh, kā var ar viņiem komunicēt, kā strādāt ar šiem cilvēkiem. Kā teica transporta, nabadzība ir tiešām tad liela problēma, un tad jāatrod tam dažādi risinājumi. Ir jāstrādā daudzos politikas jomās, apmācībā, darba tirgu, lai atrisinātu šo transporta problēmas jautājumu. Paldies par uzmanību! Tā tad paldies! Jā, tiešām jūsu prezentācija mūs šokē, jo gal beigās ir 2020. gads un ir vēl pārāk daudz cilvēku, kas nevar izmantot transportu. Enerģētikā mēs runājam par enerģētisko nabadzību, nu tie cilvēki, kas nevar mājās izmantot apkūri un kas ceturto daļu algas uh, maksā par apkūri. Uh, Un tāpēc es arī aicinu, lai mēs strādātu pie mobilitātes problēmām. Cilvēki, kas nevar izmantot šo mobilitāti, kur ir šie cilvēki, kā viņi tiek pārstāvēti institūcijās, um, tiesību aktos, ir platformas cīņā pret nabadzību. Jūs teicāt vienu ļoti svarīgu, svarīgu lietu ievadvārdos. Uh, šie cilvēki gribētu atrast darbu, viņi grib strādāt, viņiem ir kompetences, bet viņi to nevar izdarīt, tāpēc ka viņiem nav transporta līdzeklis vai nu, šīs pārvietošanās iespējas. Un tagad debats. Todo bene. Allez, on commence par vous, monsieur Danielson. Un tagad Danielson kungs sāksim ar jums, lūdzu, vārds jums. Thank you. Paldies! Izmantošu iespēju izteikties zviedru valodā. Lielas paldies! Um, paldies par prezentācijām. Tās bija ārkārtīgi interesants. Bija interesanti dzirdēt un šīs dažādās perspektīvas. Ja mēs vēlamies uh, arī zaļināt enerģētikas un pareizāk sakot transporta nozari, tad sabiedriskais transports ir jābūt pieejams pilnīgi visiem, arī cilvēkiem, kas dzīvo attālos, attālās teritorijās, maz apdzīvotās teritorijās. Tad jūsu pieredzē, tad kādi galvenie risinājumi, lai rastu inovatīvus risinājumus sabiedriskam transportam? Vai tas ir pašu risinājumu problēma vai ir finansējuma problēma, citiem vārdiem sakot, vai mums trūkst inovatīvus inovatīvi risinājumi vai finansējums. Tālāk, arī ņem, ko jūs sagaidāt no mums? Ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai atrisinātu izaicinājums, kas ir jūsu reģionos? Trešais jautājums. Tas, ko sācīja arī Telskungs un uh, Landinkungs eh, pār sabiedrisko transportu pēc pieprasījuma. un arī tad, tad pasūtīt sabiedrisko transportu, tad, kad tas ir nepieciešams. Jūsu prāt, kas ir galvenie šķēršļi, lai varētu šāds risinājums piedāvāt, kā mazināt arī izmaksu riskus, lai nu, šādos gadījumos eh, nezūd kontroli pār izmaksām un ceturtkārt. Uh, jautājums mums viss. Mums uh, ir varbūt arī problēmas, ka dažkārt ir jāšķērso nacionālās robežas, lai nonāktu pie kāda pilsētas centra, tad ko mēs Eiropas Savienības līmenī varētu darīt, lai atvieglot sabiedrisko transportu risinājumus mobilitātē? Paldies, Danielson kungs, Armānas kundze. Tagad jau uzsludzam. Paldies par interesantajām debatēm. Lielākā daļa attīstītās valstis ir pametušas savus uh, lauku teritorijas, tur mēs iedzīvotāji nabadzīgajās valstīs dzīvot laukos nozīmē, ka ir jābūt visai turīgam, lai nonāktu pilsētā Rumānijā, no kurienes es esmu. Uh, 40% iedzīvotāji dzīvo lauku teritorijās. Jā, tiek teikts, ka tas ir labi, un viņi nodarbojas ar lauksaimniecību, un tas viss ir ilgspējīgi, brīnišķīgi, bet nu šie 40% patiesībā ir vairāk iedzīvotāji, kas dzīvo laukos. Tie nav 16,7%, ko jūs minējāt. Tie ir vairāk kā 40% Rumānijā. Daudzi pat izmanto uh, zirgu pajūgs pārvietojoties. Mēs gribētu kļūt ar bagātu valsti, mēs gribētu zemu oglekļa ekonomiku, bet gribam saglabāt arī šo lauku teritoriju pievilcību. Eiropā saka, ka tas ir kas pievilcīgs, bet kā to visu atrisināt, kā šo vienādojumu atrisināt, ņemot vērā to, ka 30, 40 gadus atpakaļ šais mazajos ciematos bija vilcieni, tagad šo vilcienu tur vairs nav. Francijai jau ir grūti to nodrošināt, tad iedomājieties, kā tas ir Rumānijā. Uh, Rumāniju, kur uh, pat lielās līnijās vilcieni nav pietiekami, tad būs liel, ir liels problēmas mazajos ciematos nodrošināt dzelzceļu. Vai tad uh, mēs joprojām pieturamies pie šīm lauku teritorijām, kas joprojām ir 30-40% no visas teritorijas dažās valstīs, vai mēs sākosim attīstītajām valstīm, proti, ka visi šie cilvēki gluži vienkārši pametīs laukus un dosies uz pilsētām? Uh, tad nu, mums te ir jāveic izvēles, vai mēs pārliksim pāri kādiem uh, posmiem, etapiem, vai mēs vienkārši sekosim rietumu, piemēram. Paldies! Paldies, Armāns kundze! Jā, mums būs vēl iespēja arī par to visu uh, parunāt. Olivier kungs, jā, paldies, gribu arī uh, atsaukties uz Armāns kundzes sacīto. Jā, protams, kā ir jāmazina šis netaisnīgums, uh, ko piedzīvo cilvēki, kas dzīvo mazapdzīvotās teritorijās. Bet es redzu, daudz runājam, bet ir ļoti maz risinājumu. Ir ļoti brīnišķīgi, jā, iesaistīt cilvēkus, prasīt viņu viedokli, bet es nezinu, kā viņi var atrisināt šīs problēmas, problēmas, kas ir uh, milzīgas. Uh, Skatot, kāds ir piedāvājums, mēs redzam, ka uh, piedāvājumi ir vien tie paši vilciens, um, automašīnu koplietošana, mēs varam ir ietekmēties no Āfrikas, kur tiek izmantot taksi busi, uh, visi šī uh, mazie autobusiņi, mm, ko, kas tiek izmantoti. Bet, nu, ir visai maz šo piedāvājumu. Uh, tad nu, galvenais jautājums ir tas, ko pied, uzdeva kolēģi, ir sabiedrības izvēle, vai mēs turpināsim metropolizāciju, urbanizāciju ka mēs visu koncentrējam uz ierobežotas teritorijas. Visas aktivitātes notiks uh, ierobežotā telpā. Tad atbildi uz netaisnīgumu patiesībā nav jautājums par mobilitāti, bet par, pil, par teritorijas labiekārtošanu. Uh, drīzāk, lai laukos vairāk būtu pakalpojumi, darba, arī izklaides iespējas, nekā prasīt šiem cilvēkiem katru dienu meklēt darbu vai doties uz darbu ļoti tālu no viņu dzīves vietām. Te mēs runājam par tehniku, par, te par pārvietošanās veidu, bet varbūt drīzāk ir jārunā par sabiedrības modeli. Paldies, Olivier Kungs, Deparņa Kungs! Jā, paldies, ļoti interesanti. Jā, šī problēma ir milzīga. Esmu transporta komitejā, strādāju arī lauksaimniecības komitejā un uh, reģiona attīstības komitejā. Mēs redzam tik tiešām, kā pārklājas viss šī trīs tēmas. Kā tātad attīstīt lauku teritorijas, kur, ko iedzīvotāji pamet, tad kā mēs arī ļausim cilvēkiem uh, piedalīties mobilitātē. Manuprāt, mēs nevaram uh, Iziet no šīs domas, domāšanas veidu mēs domājam par mobilitāti un par darbu uh, pilsētās, un tad citās komitejās mēs atkal runājam par to, kā pārveidot lauku teritorijas, lai būtu tāda lauksaimniecība, kas būtu ek ekoloģiska, bet tagad šīs abas lietas ir jādomā uh, kopsakarā, jo tāda kāda lauksaimniecība šodien tā ir cieši saistīta ar ķīmiskiem produktiem, industriju, kur ir nepieciešams ļoti maz darba roku, un to arī gribēja Eiropas Savienība, un tagad redzam, ka ir jāizvēlas cits ceļš, kā ir jābūt radošākiem arī lauksaimniecībā nevis to visu automatizēt un arī padarīt lauka teritorijas daudz pievilcīgākas. Tāpēc, jā, uzskatu, ka ir jāskata atvērtāk, ir žēl, ka paralēli šo pēcpusdienu reģi komitejā notiek diskusijas par taisnīgo pārejas fondu. Uh, tad kā mēs ļauksim, la, ļausim lauksaimniecībai arī piedzīvot šo taisnīgo pārēju, un šeit atsevišķi mēs runājam atkal par transportu, par mobilitāti. Vajadzētu vairāk domāt kopsakarā ir jārunā arī par digitalizāciju, lai mēs varētu izmantot arī to cilvēkiem, kas neizmanto digitālos risinājumus, kur Mēs arī Zviedrijas piemēram, piemēru varam izmantot, uh, lai palīdzētu arī cilvēkiem, kas izmanto analogus risinājumus. Jūs arī sniedzāt labus uh, risinājumus, jā, bet ja es uh, kaut kur strādāju vai mācos, man ir vajadzīga automašīna, bet ir jāiedvesmojas no pozitīviem piemēriem, ļoti daudz jāstrādā, lai mēs varētu transformēt lauku uh, teritoriju un lai tiešām mobilitāte būtu tādā kopakotnē. Paldies, Kunturas kundze. Tagad jūs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis jautājums par mazapdzīvotām teritorijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropai. Kalnu teritorijas, arī sālās ir aizvien lielāka demogrāfijas problēma. Un tur mobilitātes spēlē ļoti izšķirīgu lomu. lai vispār mūsu civilizācijas būtu ilgtspējīgas, un tad, kas attiecas uz pilsētu centriem, tur arī ir milzīgs spiediens. Mēs varētu samazināt šo spiedienu, ja mēs radītu nu, tādus apstākļus, ka cilvēki vēlētos atgriezties dzīvot laukos. Arī jo, digitalizācija, protams, tur daudz var palīdzēt, ja mainītu perspektīvu kampaņās, laukos. Nu, lūk, tāpēc uh, visai sabiedrībai ir jāpalīdz šīm izolētajām uh, teritorijām. Uzdev, jautājums ekspertiem konkrēti, kādi pasākumi būtu jāpieņem Eiropas Savienībai, kādas programmas uh, nepieciešams finansējums, kāds nepieciešams šajā zaļajā kursā vai ar tradicionāliem instrumentiem pietiek, vai arī ir nepieciešams pielāgoties šo reģionu vajadzībām ar jauniem instrumentiem. Vita nav kungs, tagad jums lūdz vērts. Paldies, ja ļausiet, runāšu bulgāriski. Jā, domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka transportam ir ļoti svarīga sociālā loma būtu jāiedziļinās šajā jautājumā, un mēs nedrīkstam uzskatīt, ka transports un tā pakalpojumi ir vienkārši uzņēmēja darbība un bizness. Ir jāsaprot, ka tas ietekmē ļoti daudz cilvēku dzīves, un tas nedrīkst būt tikai un vienīgi peļņas savots, lai novērstu to, ka cilvēki no ciemiem pārceļās uz pilsētu, ir jāgarantē tiesības uz mobilitāti, transportu. Svarīgi arī savienot uh, šādas mazāk apdzīvotas vietas. Un es kā referents par attiecīgo regulu eh, noteikti iestājos par to, lai tiktu aizsargātas arī valsts intereses, visi valsts iedzīvotāji, gan tie maršruti, kas ir rentabli, gan arī tie, kur ir nerentabli. Ir skaidrs, ka šīs nerentablās līnijas maršruti tomēr nodrošina saikni starp dažādajām mazāk apdzīvotām vietām. Ļoti bieži mēs ņemam vērā tikai lielo uzņēmumu intereses, kuri vēlas gūt pēc iespējas ātrāk vieglu peļņu, bet mums ir jādomā arī par sociālo lomu un nedrīkst pieļaut privatizāciju. Jā, paldies! Jā, patiesi tas ir jautājums par publiskā sabiedriskā transporta privatizāciju. Tā ir liela problēma. Tā ir tiešām ļoti nopietna tēma - sabiedriskā transporta privatizācija, kas notiek dažās Eiropas pilsētās. Kuntužāras kundze, vārds jums! Paldies, paldies par prezentācijām! Domāju, ka tēma patiesi ir ļoti nozīmīga arī mūsu uh, politiskajai partijai. Bet jāsaprot, ka mēs nedrīkstam atstāt novārtā nevienu reģionu, nevienu iedzīvotāju grupu. Es nāku no Maltas, ļoti mazas salas, Un mana dzimtā sala ir Godzo sala, vēl mazāka saliņa. Un jāsaka, ka salām ir ļoti īpaša situācija. Ļoti daudzi cilvēki dodas prom, līdz ar to mēs zaudējam kvalificētu darba spēku. Protams, mums ir jādod iespējas Um, jauniešiem, bet būtu labi, ja viņi atrastu darba vietas tuvumā savām dzimtajām pilsētām, jo ļoti daudzi dodas no salām strādāt un arī dzīvot uz kontinentu. Es vēlos nedaudz paskaidrot situāciju. Lai saprastu, ka mums ir daudz lielāks pienākums, ja mēs runājam par mazapdzīvotām teritorijām. Mūsu pienākums nodrošināt viņiem transportu, transporta savienojums. Jo Eiropai ir svarīgas visas teritorijas. Tas nozīmē to, ka ir jāpatur prātā arī mazapdzīvotās teritorijas. Ir skaidrs, ka privātie uzņēmumi nevēlas tur investēt attālos ciemos. Tas nozīmē to, ka valstī ir īpaša atbildība palīdzēt šiem cilvēkiem, arī lai viņi varētu nokļūt citur, lai varētu pieņemt labāku darba piedāvājumu, baudīt lielāku kultūras pasākumu klāstu un tam līdzīgi. Svarīgas ir noteikti investīcijas. Ceru, ka palīdzēsim visiem reģioniem neatkarīgi no viņu iedzīvotāju blīvuma. Paldies! Un vēl neliels jautājums no manas puses. Jūs runājāt par dažādiem aspektiem un norādājāt arī uz to, ka lauku reģioni paši par sevi ir ļoti atšķirīgi. Un tas nozīmē, ka ir jāizdara politiskās izvēles. Tātad administrēšana arī ir ļoti nozīmīga. Kādēļ es to saku? Tad, kad jūs izdarat izvēli investēt ātrvilcienos, jā, ļoti labi, bet tas tomēr degradē teritorijas, iznīcina tās un izzūd mazās līdz ar to mazās dzelzceļa līnijas, kas savienoja nelielākas apdzīvotas vietas. Es uzskatu, ka ir risinājumi. Visur Eiropā ir labās prakses piemēri jā, piemēram, tāda filozofiska kategorija kā bezmaksas sabiedriskais transports. Jā, jūs rādījāt, kādas ir atlaides atkarībā no vecuma, bet, piemēram, mēs Francijā eksperimentējam, piemēram, Dunkerkā 200 tūkstoši iedzīvotāji nolēmām, ka būs bezmaksas sabiedriskais transports transports, tādēļ, ka tas ir visas valsts vai visas pašvaldības īpašums un labums. Ir risinājumi un instrumenti. Otra lieta - mēs esam transporta komiteja. Nesam lauksaimniecības vai lauku attīstības komiteja. Tas nozīmē to, ka mums jādomā par to, kā nodrošināt mobilitāti lauku reģionos. Jautājums arī par iedzīvotāju vecuma struktūru. Tātad mums ir vecāka gadagājuma cilvēki, un tad mums ir tā paudze, kuriem ir uzaugusi ar viedierīcēm, telefoniem, mobīlajiem. Ne visi lieto internetu, un ir arī tādas lauku teritorijas, kas ir labi ekonomiski attīstītas un kur arī iedzīvotāji dzīvo pietiekami labklājība, un ir tādas teritorijas, kur tiešām ekonomika ir atpalikusi un dzīves līmenis ir ļoti zems. Domāju, ka arī tas ir izaicinājums. Un tas ir izaicinājums gan mums kā komitejai, gan arī jums kā referentiem. Un sāksim ar Teles kundzi, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. 5 minūtes. Jā, paldies! Jāsaka, tika uzdoti ļoti daudz dažādi jautājumi. Domāju, ka daži bija tieši konkrēti par Portugāles situāciju. Un domāju, ka viens nu gan ir skaidrs. Uz transportu ir jāskatās arī no sociālās prizmas. Ir skaidrs, ka tiesības uz mobilitāti ir jāgarantē, tās nevienam nevar atņemt. Savukārt, ja mobilitāte netiek nodrošināta, tādā gadījumā mēs nevaram nodrošināt arī visas pārējās cilvēku tiesības, piemēram, veselības aprūpi, izglītību un tam līdzīgi. Es jau norādīju, ka Portugālē ir daudz teritorijas, ar, kas ir maz apdzīvotas, un, protams, ka tas rada lielus izaicinājumus valstī kopumā un atsevišķi arī transporta sistēmai. Mēs runājam arī par autobusiem, nelieliem autobusiem, kurās ir astoņas, desmit pasažieru vietas. Un, jā, ir skaidrs, ka ir maršruti, kur ir rentabli, un ir maršruti, kur ir nav rentabli. Tā ir ekonomiska problēma. Arī Portugālē mēs ar to cīnamies. Šobrīd valsts ir tā kā pagājusi malā, un mēs liekam visas cerības uz privātajiem transporta uzņēmumiem, bet, ja nav šī rentabilitāte, tas nav interesanti arī privātajiem uzņēmumiem, jo sevišķi maz apdzīvotās teritorijās. Un, diemžēl, tā situācija un realitāte ir tāda, ka vienmēr būs maršruti, kuri nebūs rentabli Manuprāt, valsts un valdība nevar izvairīties no savas atbildības nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus arī mazapdzīvotās teritorijās. Ir skaidrs, ka mums ir galvenokārt nepieciešams papildus finansējums. Vai mums ir pietiekami daudz naudas? Nē, nav. Uzskatu, ka arī Eiropai vajadzētu rīkoties daudz konsekventāk Arī mēs esam eksperimentējuši ar riteņbraukšanu, bet arī tur ir nepieciešama veloceliņi, infrastruktūra. Jāsaka, ka Portugāles vidienē, teiksim, mums neveicās ar riteņbraukšanas veicināšanu, jo tur dzīvo mazapdzīvotās vietās daudz vecāku gadagājumu seniori, viņi nebrauks ar riteni tas nozīmē to, ka iekšzemē, Portugālē mums tomēr ir jādomā par cita veida transporta pakalpojumu nodrošināšanu. Un pat ja mēs iepērkam šos nelielos mikroautobusus ar astoņām, desmit vietām, tik un tā arī no Eiropas fondiem mums nepietiek līdzekļu, lai nosaktu visas vajadzības un pieprasījumu. Mēs tiešām daudz investējam inovācijās un tehnoloģijās, bet būtu jāinvestē arī tīklos un aplikācijās. Bet tajā pašā laikā daudzi cilvēki nemāk rīkoties ar vietu telefonu, daudziem nav pieejams internets. Un tas nozīmē to, ka ir jādomā arī par alternatīviem risinājumiem kas ir rentabli, kas nav, ko nodrošina valsts, ko mēs eh, ļaujam nodrošināt privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tālāk runājot par ceļu izbūvi. Ceļi tiek būvēti, bet nav savienojami. Teiksim, jūs no savas mājas nemaz nevarat izbraukt uz šo lielāko ceļu. Piemēram, tas ir grants ceļš ļoti sliktā stāvoklī, un jūs netiekat nemaz līdz asfaltētajiem ceļam. Vēl jau vairāk, ja jums ar spieķīti ir jāiet ar kājām viss šis ceļš līdz autobusu pieturai. Pa tādu bedrainu ceļu. Tāpat nedrīkstam aizmirst arī par pilsētu plānošanu. Ir svarīgi, lai Eiropas fondu nauda, kas ir atvēlēta Portugālei, vienmēr finanšu piešķiršanā balstītos uz konkrētu ietekmes izvērtējumu. Arī tas, ko es runāju par autobusu pieturām, ka tām ir jābūt ar jumtu, lai jūs varētu patvērties vasarā no saules lai jūs varētu arī apsēsties autobusu pieturā un nokļūtu līdz, piemēram, pasta nodaļai un tam līdzīgi. Kas tad notiek realitātē? Vecie cilvēki vienkārši vairs nedodas ārā no mājas. Pirms mēs piešķiram kaut kam finansējumu, ir jābūt stratēģijai ar skaidriem mērķiem un skaidru metodoloģiju, ko mēs vēlamies sasniegt ar šīm investīcijām. Mums tiešām jādomā arī par sabiedrības modeļiem. Uzskatu, ka arī iekšzemē valsts vidienai ir liela nākotne. Ne tikai Lisabonai un Porto, kas ir piekrastes pilsētas, mēs noteikti varētu vairāk uzmanības pievērst jaunajiem lauksaimniekiem, attīstīt arī lauku turismu visā Portugāles teritorijā, ne tikai Algarve reģionā, kur ir pludmales, bet arī valsts vidienē. Un tas viss ir saistīts arī ar cilvēku dzīvesveidu, ar mentalitāti. Tie, kuri dzīvo piekrastē, atšķirās no tiem, kuri dzīvo vidienē. Arī tas rada atšķirības domāju, ka mobilitāte noteikti var uzlabot situāciju. Mums ir nepieciešami elastīgi risinājumi. Jāsaka, ka arī lielie autobusi nav risinājums. Daudzi no tiem ir novecojuši ar ļoti lieliem izmešiem. Varam veidot elastīgākus grafikus un piedāvāt elastīgākus pakalpojumus. Ir nepieciešama arī zināma simetrija. Nedrīkst būt tā, ka ir teritorijas, kuras vienkārši tiek atstātas novārtā bez jebkāda atbalsta un palīdzības. Jo ir skaidrs, ka tajās teritorijās tad ļoti ātri samazinās dzīves līmenis, plaukst nabadzība, ir jāmeklē risinājumi, un risinājumi ir telpiskā plānošana. Pirms tiek izlietota nauda, ir jāzina, kas ar to ir jāpanāk. Paldies! Paldies! Paldies, Teles kundzei, un tagad vārds Lundina kungam. Paldies! Arī es izmantošu iespēju un runāšu savā dzimtajā zviedru valodā. Jā, patiesi. Ir jāskatās uz transporta mobilitātes sistēmu kā kopumu. Vienalga, kā mēs pārvietojamies ar lieliem autobusiem, maziem autobusiem, velosipēdu, kājām lai katram būtu iespēja izvēlēties sev piemērotāko. Viens jautājums bija par to, ka ir ļoti daudz dažādi transporta līdzekļi pieejami pilsētās un arī ļoti intensīva satiksme. Jā, tā tas ir arī Zviedrijā. Un tas viss ir saistīts, protams, ar kultūras pasākumu piedāvājumu un tam līdzīgi. Bet varbūt, piemēram, mēs varam to atrisināt arī digitāli ar dažādām iespējām, kur tiek pārraidīti pasākumi, nezinu, teātri, koncerti un tam līdzīgi, kur jūs varat mājās savā ziņā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību piedalīties konkrētajā pasākumā. Vēl daži jautāja, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības, lai varētu īstenot dzīvē dažādos risinājumus. Mēs uzskatām, ka svarīgs ir atbalsts pilotu projektiem, lai varētu pārbaudīt, patestēt dzīvē jaunos risinājumus. Vermlandē noteikti ir nepieciešamība pēc jauniem risinājumiem, un mēs vēlamies pilotu projektu veidā pārbaudīt, vai tas darbotos vai nedarbotos. Diemžēl šāda veida finansējums pilotprojektiem ir ļoti ierobežots. Tālāk runājot par piedāvājumu. Ļoti svarīgs jautājums ir, lai iedzīvotāji mums uzticētos un lai viņi būtu arī apmācīti, kā viņi var izmantot dažādos pakalpojumus. Tas nozīmē, ka apmācības, semināri, tālāk izglītība ir svarīga. Mēs bieži izmantojam aplikācijas, lai informētu sabiedrību, bet, diemžēl, ir, protams, arī iedzīvotāja daļa, kas tādā veidā nevar tikt informēti. Priekšstādātāja jautāja par bezmaksas sabiedrisko transportu. Jāsaka, tas ir ļoti politiski jutīgs jautājums, un vēlos norādīt uz dažiem šķēršļiem. Pirmkārt, tāda praktiska problēma, kā finansēt jau esošo sabiedrisko transportu. Vermlande ir samērā neliela administratīva teritorija, bet mēs katru gadu veltam transportam 200 miljonus zviedru kronu. Visai Zviedrijai 40 miljārdi kronu ir transporta finansējums. Un, protams, ka tas ir liels sloks valsts budžetā. Jautājums, jā, kā to finansēt? Ir arī vēl viens praktiskas dabas aspekts Ja sabiedriskais transports ir bezmaksas, tad cilvēki netik daudz vairs lieto velosipēdu. To arī vajadzētu paturēt prātā. Un tad cilvēki kļūst maskustīgi, kas arī tomēr nav pozitīvi. Mēs uzskatām, ka sabiedriskajam transportam ir jābūt labai alternatīvai. Paldies! Paldies, Landēna kungs. Šterbas kungs, vārds tagad jums. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Já jsem si zachytil pár uh, otázek. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu pierakstījis dažus jautājumus, dažas minētās problēmas. Piemēram, vai problēma ir atrast inovācijas vai arī tās finansēt? Runājot par centrālu Bohēmijas reģionu, tad mēs varam gan atrast inovācijas, gan arī spējam tās finansēt. Piemēram, viedās biļetes. Piemēram, varat tiešām iegādāties savu biļeti un lejuplādēt to jebkur, kur vēlaties, mobilajā telefonā, bankas kartē un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā ir, piemēram, arī tādas inovācijas, kā jaunā veida automobīļa ar citām, citām piedziņām, piemēram, elektroautomobīļi un tam līdzīgi. Bet tur, protams, ka svarīgas ir šīs uzlādēšanas stacijas un tam līdzīgi. Šeit privātajiem piedāvātājiem tomēr rentabilitāte ir ļoti nozīmīga. Jāsaka, ka arī tur ir nepieciešams, piemēram, nemitīgi nomainīt autoparku. Uzskatām, ka jā, elektriskās automobīļi, tiem ir jābūt alternatīvai. Tālāk jautājums arī par dzelzceļa elektrifikāciju vai autobusu nomaiņu ar trolejbusiem vai tramvajiem, kas arī ir tīrāki transporta līdzekļi. Un skaidrs, ka tur ir ir jāsaskaņo intereses valsts, reģionu, pašvaldību līmenī. Kā jau es norādīju savā prezentācijā, sākumā ir jābūt koncepcijai, ko mēs vēlamies panākt, un tikai tad var sākt plānošanu. Šodien Čehijā ir 13 reģioni plus galvaspilsēta, un katram reģionam ir savs transporta plāns. Un tas nozīmē, ka arī atšķirīga biļešu pārdošanas sistēma un tam līdzīgi. Ja es vēlētos pārspīlēt, tad pārvietojoties Čehijas republikā, jums varētu pat vajadzēt iegādāties desmit dažādas eh, transporta biļetes. Protams, katru reizi pārkāpjot citā transporta līdzeklī, jums ir jāpērk cita biļete. Un jāskatās, ja tas ir cits eh, pakalpojumu piedāvātājs, kādi ir viņa, um, šie pārvadāšanas noteikumi un tam līdzīgi. Vēl viena problēma ir, kā finansēt um, tos dzelzceļa maršrutus, kuri iet pāri valstu robežām. Arī te vienmēr katrs reģions un katra valsts finansē tikai attiecīgo posmu līdz savai robežai. Jāsaka, ka tarifu jautājums ir patiesi nopietna problēma arī Čehijā. Runājot par mazapdzīvotām vietām, 30% iedzīvotāji Čehijā dzīvo Prāgā. Jāsaka, tur gan mēs neinvestējām daudz infrastruktūrā, un tas arī ir radījis problēmas, jo no rītiem un vakaros ir lieli sastrēgumi. Jūs nevarat izbraukt cauri Prāgas pilsētai bez sastrēgumiem vairs. Jāsaka, ka Eiropas Savienība ir daudz darījusi ar kohēzijas fonda palīdzību veidojot šos multimodālos transporta koridorus. Bet jāsaka, ka iedzīvotāji, kuri dzīvo pie šiem koridoriem, patiesībā, jā, ir ieguvēji. Savukārt tie, kuri dzīvo tālāk no šiem transporta koridoriem, viņu situācija ir tikai pasliktinājusies. Viņi ir atkarīgi no autobusu satiksmes vai no sava personīgā autotransporta. Un arī te gan autobusi, gan arī personīgais transports ļoti bieži ir samērā veci un ar lieliem izmešiem. Būtu jādomā vairāk par infrastruktūras attīstīšanu. Mūsu prioritātei ir jābūt dzelzceļa tīklam. Bet tur atkal rodas jautājums ar hierarhiju transporta līdzekļu hierarhiju, tālāk uh, tālsatiksmes maršruti vai tomēr vietējais transports. Mēs daudz domājam arī par ārtergaitas šosejām, konsultējamies ar Vāciju, Franciju, citām valstīm, kur ir liela pieredze, jo mēs vēlamies, lai ātrgaitas šosejas savieno ne tikai lielās pilsētas, kas ir vairāk kā 500 km attālumā viena no otras, bet lai ātrgaitas šosejas savienotu arī citas lielākas pilsētas, jo jau šodien no reģioniem cilvēki 30 minūšu laikā var nokļūt Prāgā, un līdz ar to var palikt dzīvot savā reģionā. Paldies! Paldies eh, vārds pēdējiem no mūsu runātājiem Kristiāna Sakungam. 5 minūtes. Paldies. Es domāju, ka eh, sudraba lodas šeit eh, nepastāv, kas varētu atrasināt problēmas. Mums jāstrādā kopā dažādās politikas jomās, lai rastu risinājumu problēmām. Bet interesants varbūt sarežģīts koncepts uz tranzītu orientēta attīstība. Tas ir nosacījums, tas ir koncepts, kas varētu tiešām darboties. Tas tad, tad būtu decentralizācijas process. Ja jums ir uz tranzītu orientēta attīstība, tad jūs attīstāt pakalpojumus jau uh, pas, pastāvošajām sabiedriskā tranzīta līnijām, un līdz ar to automātiski daudz kas tiek uzcelts, bet, protams, šeit ir nepieciešama kritiskā masa, jo to nevar izdarīt katram mazam ciematiņam. Otrais elements, par ko šeit ir jārunā, kāpj dzīvokļu cenas, tas arī sagādā problēmas šai mērķi grupai, kā manējā, piemēram. Zinātnieki dažkārt runā par uz velospēdiem vēstu attīstību. Nu, nu teiksim, attīstīt visu gar galvenajām, gar galvenajām velosaliņiem. Nu, kāpēc ne? Dažkārt dažās šajās zonās. Man ļoti patīk eh, viens vienkārši koncepti, un brīvs sabiedriskais transports ir šāds vienkāršs koncepts. Tātad, bet eh, brīvs noz, vienmēr nozīmē, līdz pārmērī, nozīmē arī pārmērīgu patēriņu, pie kā tas var novest. Bet kā pagaidu pasākums eh, tie, kam vairāk ir nepieciešams brīvs sabiedriskais transports, tas varētu strādāt, kāpēc ne? Danielsonam kungam atbildot, kas ir nepieciešams, eh, risinājumu vai finansējums, eh, jau ir diezgan daudz elastīgu risinājumu tirgo, kas tiek piedāvāti. Ja mēs paskatāmies Briselē pašlaik, pavisam atšķirīga situācija nekā pirms eh, diviem gadiem ir. Tagad ir šie e-divi riteņi, vēl vis kaut kādi pakalpojumi. Es domāju, ka risinājumi pastāv, bet būtiska loma Eiropas Savienībā jāspēlē reglamentējot to visu, jo dažkārt jaunie rodošamies risinājumi ir e, tā teikt, pātrina dažādas e, nelielas problēmas, ja jūs skatāmies uz Briseli, tepat e, šie uh, Uh, e, e-skuteri vai tam līdzīgas sistēmas, nu, tas, uh, nu, daž, dažkārt tā ir slikta konkurence, ko mēs varam novērot, bet, nu, iespējams, ka šeit varētu kaut ko labāk regulēt. Uh, tā tad šie velosipēdi, e-velosipēdi, kas būtu jaudīgi, tas, protams, ir Eh, eh, elektroniskie divreiteņi, tas ir kaut kas, kas tiešām attīstās, nu, un tagad eh, tu kā braukt ar divriteņi, e-divriteņi, elektroniskie divriteņi, dažkārt ir, ir tiešām reāls risinājums. Cirkulārie projekti, um, nu, dažkārt ja, jāskatās uz līzinga kompānijām, kas to varētu nodrošināt divriteņu gadījumā, piemēram, eh, arī par samērā zemām cenām. Tas varētu būt viegli uh, darboties daudz kur Eiropas Savienībā, un, protams, finansējums vienmēr ir problēma. Um, finansējums atrast dažus eiro, lai sāktu uh, projektu, jā, nu, uh, bet sociālajiem uzņēmējiem šeit arī eh, jāiesaistās. Nu, parādīsim viņiem, kā to darīt, kā atrast finansējumu, lai tā būtu pēc tam veiksmīga izvēle. Un eh, vēlreiz eh, šeit ir mobilitātes plānošana, kas, kur ļoti daudz darba jau ir ieguldīts, bet Eh, esošie risinājumi varbūt ir kaut kas, eh, kur pietrūkst arī ieguldījuma no, š, eh, no darba grupām un visiem pārējiem, tā ka tas vēl ir jādara, iesaistoties šajos projektos un plānos. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies visiem runātājiem! Es gribēju vienkārši teikt, tad, kad mēs runājam par bezmaksas transportu, tas nav bezmaksas. Tā ir izmantošana, kas ir bezmaksas, jo bezmaks, bezmaksas transporta gadījumā kāds tomēr maksā. Un tie ir pilsoņi ar saviem nodokļiem. Piekritīsiet man. Un, kad mēs runājam par uh, bez, bezmaksas transportu, esiet uzmanīgi, nekas nav bezmaksas izmantošana ir bezmaksas. Bet es domāju, ka mēs varam jums aplaudēt. Paldies par jūsu ekspertīzi. Paldies, ka e, izgaismojāt mums ceļu uz pareizu praksi. Bet, jebkurā gadījumā, mums ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, kuram jādod, jādod risinājums. Nu, un šeit netiešā veidā tika teikts e, par mobilitāte lauku zonās. Ikvienam ir virkne instrumenti jau, bet katram, nu jūs pamatoti sakāt, nav vienas burvju receptes. Ir maģiski instrumenti, burvju instrumenti, bet vajag tos padarīt pieejamus visiem. Milzīgs paldies par jūsu uzstāšanos, varam aplaudēt. Un, diemžēl, mēs pārējām pie cita jautājuma. Es saku uz drīzu redzēšanos. E, tā tad visi, visi kurus interesē šie attēli, ko mēs redzējām, mēs varam jums to, nos, tos nosūtīt. Dārgie kolēģi, tagad man jāpārtrauc sēde. Mēs tiksimies pulkstens piecos uz koordinātoru sanāksim. Danielsona kungs, jūs piekrītat? Jūs esat pilnīgi entuziasmēts. Ļoti labi sēde pārtraukta. Tiekamies šeit pat pulkstenis 17.